Eh, piebildes, piebilžu nav, tad protokols ir apstiprināts. Tagad Verela Sureska Peņa kungs paziņojas, ka viņš atkāpjas, viņš atdod savu mandātu. Eh, šis lēmums ir spēkā no vakardienas 10. mārta. Mūsu reglamentu pirmais pāns nosaka, ka deputāta vieta ir.